apstiprināt. Paldies! So, dann kommen wir zum, zur ersten Abstimmung. Einfache Abstimmung, namentliche Abstimmung. Ich eröffne. Äh, Tad mēs pārējām pie pirmā balsojuma. Tas ir personāla balsojums. Es uh, sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Un ar vairākumu pieņemts Lielas paldies Ferāras kundzei. Tagad nākamais eh, arī viņas ziņojums. Dažu svarīgāko zaļu tirzniecības novirzīšanas un Eiropas Savienība. Arī šeit ir vienkārša balsošana, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un arī šajā gadījumā vairākums par. Paldies mūsu referentei. Viegas konga ziņojums. Eiropas e, kopiena un Andoras nolīgums par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šeit vairākums atbalstīja Viegasa kungs sirsnīgi apsveicam. Roberta Gualtieri jauna izpildirektora iecelšanā Eiropas apdrošināšanas un ārodu pensiju iestādē. Šeit ir uh, slēpts balsojums, un jūs varat redzēt, neatkarībā no tā, kā jūs balsosiet, jūsu lampiņa būs zilā krāsā, līdz ar to varam sākt balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Un ir apstiprināts. Nākamais ir Kiniči kundzes ziņojums procesuālās garantijas bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētas personas krimināla procesā. 78. Eh, grozījums, kas par, kas pret, apturas, pieņemts. Tālāk ir Tagad ir jā, jābalso kopumā par komisijas priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk ir likumdošanas rezolūcija un šeit ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šeit vairākums sirsnīgi apsveicam. Gaira kunga ziņojums. Viņam ir ziņojums 2017. gada budžeta pamatnostādnes trešā iedaļa. Vispirms ir 25. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 26. grozījums personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums, kas par? Pret. Apturas. Noraidīts. 27. grozījums par. Pret. Apturas. Noraidīts. 28. grozījums par. Pret. Apturas. Noraidīts. 29. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad 31. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk ir 9. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 32. grozījums divas daļas. Pirmā daļa ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa atkrīt. Desmitais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 33. grozījums par? Pret. Atturas. Noraidīts. 11. grozījums par? Pret. Atturas. Noraidīts. 21. grozījums par pret atturas. Tas ir jāpārbauda. 21. grozījums elektroniskā pārbaude. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tad līdz ar to sākotnējais teksts atkrīt, un 34. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 35. grozījums personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 36. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 37. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 38. 8. grozījums personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret Atturas. Es nevarēju skaidri redzēt, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Ļoti konkrēti pieņemts. 13. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 15. grozījums personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 17. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 22. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. grozījums - divas daļas, abos gadījumos personāla balsojums. Pirmā daļa personāla balsojums ir sākt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. 23. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. grozījums personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 44. grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Apstimus. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Arī šeit personāla balsojam. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 20. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 45. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 24. grozījums. Divas daļas, abos gadījumos personāla balsojums, pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un otrā daļa atkrīt, un tagad rezolūcija kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir pieņemts. Sirsnīgi sveicam Gaira Kongo. Sum. Nākamais ir Hibneres kundze ziņojums iestāžu noliegums par labāku likumdošanas procesu. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts otrajā rinkopā, kas par, pret, atturas. Jāpārbauda, atvainojiet. Otrais, otrā rinkopa sākotnējais teksts sākam pārbaudi. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Septītā rinkopa sākotnējais teksts, pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts Noraidīts. 12. rinkopā sākotnējais teksts pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, septītais grozījums par pret atturas noraidīts, astotais grozījums par pret atturas noraidīts un par lēmumu kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Balsot. Pieņemts, Himneres kundze, sirsnīgi apsveicam. Tālāk ir rezolūcija priekšlikumi nolīgumi par tabakas uzņēmumiem. Nolīgums ar PMI. Tagad mums ir goja politiskās grupas eh, priekšlikums otrā rinkopa sākotnējais teksts pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Piektā rinkopa sākotnējais teksts divas daļas. Pirmā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda, labi, nekādu problēmu. Pirmais grozījums sākam pārbaudi. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturs. Arī šajā gadījumā bija tas pats vairākums. Laikam nāksies pārbaudīt. Labi, jāpārbauda. Otrais grozījums pārbaude. Beidzam balsot. Noraidīts. Labi, ka mēs pārbaudījām. Tagad sākotnējais rezolūcijas teksts, astotā rinkopā, kas par? Pret. Apturas. Noraidīts. Personāla balsojums par desmito rinkopu sākotnējais teksts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Jāpārbauda, atvainojiet. Manuprāt, ir noraidīts Bet tagad trešo grozījumu pārbaudīsim. Pārbaudam. Beidzam balsot. Jā, noraidīts ar pavisam nelielu vairākumu. Tagad sākotnējais teiks personāla balsojums 11. rinkopu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts 12. rinko personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas. Jāpārbauda. Atvainojiet. Pārbaudīsim elektroniski ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums - personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad rezolūcija kopumā, kas par pret atturas noraidīts. Tagad otra trīs politisko grupu kopīgā rezolūcija Eh, sociāldemokrāti zaļie un EFDD, un te mums ir divas daļas, kas ir pa pirmo daļu. Pret, apturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, apturas, noraidīts. Jāpārbauda, labi. Otrā daļa tiek pārbaudīta. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi. Ceturtais sākotnējā uh, teksta rinkopa par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Jāpārbauda. Pirmais grozījums jāpārbauda. Sākam pārbaudi. Beidzam pārbaudi. Ir pieņemts. 11. rinkopa sākotnējais teksts personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Kas par? Nē, nē, nē, atvainojiet. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par sākotnējo tekstu 14. srinkopa sākotnēju tekstu. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par rezolūciju kopumā. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Es domāju, ka labāk pārbaudīsim. Pārbaude. Rezolūcija kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. ir pieņemts. Tad līdz ar to. Līdz ar to pārējie rezolūcija priekšlikuma atkrīt un balsošana ir pabeigta līdz ar to. Paldies!